Mēs, kas esam sanākuši šeit kopā, mums ir divas lietas kopīgas. Pirmkārt, mūsu atbildība šo miljonu cilvēku priekšā, kuri mums ir uzticējuši savas cerības, savas bailes un bažas, un otrkārt, mēs esam visi veiksmīgi par to, ka varam pa, dzīvot, kalpojot citiem. Bet tikai tad, ja mēs izpildām cerības tiem miljoniem, kuri mums tās ir uzticējuši. Ja mēs kļūdāmies, tad visaugstāko cenu maksās vismazāk aizsargātie. Tie jaunie cilvēki, kuri raugās nākotnē un neredz neko. Eh, mātes no bēgļu ģimenēm, kas eh, glābi savus bērnus un kurām nav vietas, ko saukt par mājām. Noreizējušies tēvi, kuri nevar atrast darbu, lai apgādātu savus mīļotos. Un daudzi tie, kuras, kuri jūtas atstumti, kuru identitāte tiek apdraudēta. Pēdējās desmitgades eh, kopējā pazīme bija iespējas meklēšana cilvēkiem izpaust savas balsis. Miljoniem cilvēku izgāja ielās, piedalījās demonstrācijās, darīja to skaļi un skaidri. Un viņi visi vēlas vienu taisnīgu iespēju. Cilvēki viscaur pasaulē ir pauduši savas vēlmes bet viņi lūkojas uz mums, lai mēs būtu pavadoņiem šajā ceļā, lai mēs varētu viņu sagatavot tiem šķēršļiem, kas atrodas priekšā. Un šajā sakarā rodas vairāk jautājumi, kas būs jā. Šie jautājumi nav tikai teorētisks vingrinājums, it īpaši manā reģionā, kur vissliktāko gadījumu scenāriji E, komfortabli nesadzīvo ar hipotētiskiem pieņēmumiem, bet nereti skār mūsu ikdienas realitātes. Turklāt, tas, kas notiek vidējos austrumos, atbalsojas viscaur pasaulē. Es iesākšu ar mūsu reģionu visdziļāko brūci Kas notiks, ja pasaulē attieksies no divu valstu risinājumu Palestīnas-Izraels konfliktā? Nu, jau vairāk nekā 70 gadus ir ilgs konflikts ar cerībām uz taisnīgumu. Šodien vienas valsts atbalstītāji meklē aktīvi iespēju uzspiest savu neiedomājamo risinājumu reģionam un pasaulē. Viena valsts kurā pastāvētu struktūrālas nevienlīdzības, kur būtu palestīnieši kā otrās šķiras pilsoņi. Viena valsts, kas pagrie, būtu pagriezusi muguru kaimiņiem, kas eh, sētu šķelšanos starp tautām un ticībām pasaulē. Pirms pieciem gadiem es šajā parlamentā runāju par to, cik eh, rūpīgi ir jābalsta miers, un es redzu, ka šodien briesmas vēl ir pieaugušas. Vardarbība turpinās, koloniju eh, celtniecība turpinās, neraugoties uz starptautiskajiem likumiem. Neskaitāms reizes esmu to teicis, neskaitāmos veidos, un atkārtošu to vēlreiz. Mierīgāka pasaule nebūs iespējama bez stabilitātes vidējos austrumos un stabilitāte vidējos austrumos nebūs iespējama bez miera starp palestīniešiem un izrēliešiem. Kas notiks, ja Jeruzaleme? Pilsēta ļoti tuvai manai sirdī, ar lielu vēsturisku nozīmi manai ģimenei, paliekās strīdus objekts. Vai mēs drīkstam nolaupīt, aplaupīt kristiešus un musulmaņus, eh, vien, vienlīdzīgi nolaupīt viņiem viņu garīgumu, mieru un līdzās pastāvēšanu? Un tā vietā šajā pilsētā izveidot politisku konfliktu. Kas notiks, ja eh, nākoš, eh, nākošajā reizē? nepiekāpsies nesavienotās valsts Izraēla, ievelkot visu reģionu un visus hausā. Tas uh, var apdraudēt visu mūsu reģionu. Tas nozīmē apdraudēt pasaules ekonomiku, tā skaidā tirgus. Tas apdraud visu pasauli un draud ar terorismu. Uzdošu vēl vienu jautājumu. Kas notiks, ja kas notiks, jā. Irānai neizdosies īstenot savu tautas eh, centienus un potenciālu un ieslīgst atpakaļ 17 gadus ilgstošā atgūšanās ciklā vai vēl sliktā konfliktā. Irākā atrodas 12% no pasaules uh, naftas rezervju, bet Vēl jau svarīgāk, tajā dzīvo vairāk nekā 40 miljonu cilvēku, kuri 40 gadus ir cietuši no kara sankcijām, okupācijām, eh, konfliktiem un Daesh konflikta eh, terora. Šodien viņu nākotne balstās uz visai trauslu mieru. Un es nekādā ziņā nepametīšu mūsu brāļus un māsas šajā valstī. Kas notiks, ja Sīrija eh, kļu, paliek par ķīlnieku globāliem sāncenšiem. Kas notiks, ja mēs redzēsim, ka atkal parādās Daesh un Sīrija kļūst par uh, eh, sākumu vietu uzbrukumiem pret pārējo pasauli? Sīrija var būt virsrakstos, bet tā, ciešanas tajās ir ārpus mūsu sirdīm un skatieniem, taču krīze nav beigusies. Vairāk nekā deviņus mēnešus eh, pus eh, miljonus cilvēku meklē sev māju vietu kā bēgļi. Vai kāds šajā zālē gribētu redzēt vēl vienu Sīrijas bēgļu krīzi ar visām tām šausmām? Vai vēl kādu bērnu, kas tiktu izskalots jūsu krastos. Un zinot, ar ko es runāju, es varu skaidri atbildēt nē. Tālāk jautāšu jums, kas notiks, ja Lībijā iestāsies vispārējais karš? Kas notiks, ja Lībija kļūs par jauno Sīriju, ar to starpību, ka tā atradīsies tuvāk jūsu mājām? Un vēlreiz jautāšu, kas notiks, ja arābu valdības e, neradīs vairāk nekā 60 miljonu darba vietu, kas būs nepieciešamas mūsu jauniešiem e, nākošajā desmitgadē. Ja tas neizdosies, tad mēs radīsim perfektu vietu ekstrēmistiskajiem grupējumiem. Mēs atvieglosim viņu rekrutētāju darbu, ja mēs atstāsim bezcerības pēdas? Vai mēs drīkstam reģionu jauniešiem ļaut dzīvot bez cerībām? Dārgie draugi, vai šīs pārdomas par to, kas notiks, ja? būtu kā produktīvs vingrinājums, lai mēs nepieļautu neskaitāmas traģēdijas un sargātu cilvēkus viņu dzīves ceļā. Mana ticība dievam stiprina manu optimismu, un mana ticība cilvēces spēkam arī vienmēr ir labāka un vienotāka versija mums. Eh, Korāns māca, ka tie, kuri cieš pacietībā, eh, redzēs dievu valstību. Pacietība ir grūts uzdevums pasaulē, kurā šķiet nekad neapstājas, kur cilvēki e, pieņem lēmumus sekundes daļās un gaida nekavējušas rezultātus. Tomēr līdera pozīcija pieprasa pilnīgi pretējo pārdomātību, izsvērtību, viedumu, uh, un tālredzību. Mums ir nepieciešams vairāk nekā jebkad pacietīgas politikas, jo mums, uz mums visiem gulstas atbildība par to, ka mēs sargāsim mūsu tautu ilgtermiņa interesu un labklājību, rieģējot saprātīgi un nevis zibenīgi un nepārdomāti, jo politika nav tā spēle, kurā uzvar visātrākais spēlētājs. Nereti jo ātrāk mēs skrienam, jo tālāk atrodamies no finiša līnijas. Mans tēvs, Nelaiķis Karls Huseins, man mācīja, ka Miers ir visgrūtāk sasniedzamais, un pa grūtu ceļu vislabāk soļot ir kopā ar draugiem, ar draugiem tādiem kā jūs un Eiropas tautas, lai kopā mēs varam sasniegt to nākotni, uz, uz kur cenšas mūsu tautas un ko ir pelnījusi visa pasaule. Paldies! Paldies! Viņam aizstāvēja karalim Abdulam II, kurš ir mūsu sarunu partners un liels Eiropas parlamentā. Tuvs draugs Eiropas parlamentam. Mēs uzklausījām jūsu sacīto. Paldies par jūsu deksmi. Cīņā par mieru caur dialogu. Mums ir daudz darāmā kopīgi. Un es domāju, ka šī gada sākums parāda to, cik lielā mērā ir nepieciešams mums strādāt kopā. Paldies! Pēc divām minūtēm sāksim balsošanu.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 president. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Atsākam sēdi. Wir kommen zu Tagad uh, darba kārtībā balsošana. Balsošana. Šodien ir paredzēta Ukrainas aptuveni stundai 20, un ja jūs palīdzēsiet, tad varbūt, ka arī pat ātrāk tiksim galā. Sākam ar balsojumu par priekšlikumu, ko izteikusi priekšstādātāja konference. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais ir Višņevskas ziņojums. Par darba kārtību nē. Personāla balsojums paredzēts. Sākam balsot. Ah, ich sehe nichts. I don't see. Kolājā. Kolēģi, kolāja, es pabeigšu balsošanu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, kolēģis kolāja. Now my point is... Um Mm, tas, ko es gribu teikt, ir drusku nesaistīts, bet vai jūs varētu pagaidīt, kamēr viss apsēžas eh, un pievērš jums uzmanību, jo šeit bija troksnis un nevarēja pat sadzirdēt jūs teikt to. Paldies! Jā, mēs visi esam to tomēr labi paveikuši. Tagad nākamais eh, ir eh, porēbas kunga balsojums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Vaiders kundzes ziņojums. Arī personāla balsojums saka balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir rezolūcijas projekts Eiropas zaļais kurss. 45. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 53 par. Pret. Atturas noraidīts. 21. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Mēs pārbaudīsim otro daļu, sākam balsot. Elektroniskais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 22. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais paragrāfs orģināla tekstīvās davāļas pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Par. Trešais paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas. Daudz ir atturējušies, tādēļ pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to noraidīts. 15. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 47. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 16. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 23 par, pret, atturas, noraidīts. Sastais paragrāfs oriģināla teksta divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 48 par, pret, atturas, noraidīts. 3 par, pret pret atturas. Relatīvi daudz, kas atturas, sāksim balsot, pārbaudot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Sākotnējais teksts par. Pret. Atturas pieņemts. 24. par. Pret atturas noraidīts 25. par pret atturas noraidīts 28. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 9. paragrāfs sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa. Uh, Personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. 27. paragrāfs personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, personāla balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 28. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 49. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. divās daļās abi personāla balsojumi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 14. paragrāfs, orģināla teksts, trīs daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa, kas par, pret atturas pieņemts. 67 par, pret atturas noraidīts. 15. paragrāfs ordināla teksta divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši un beidzam balsot? Pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts Noraidīts. Bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16. trīs daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Trešā daļa par. Atvainojiet. Es vienkārši kļūdījos pieņē, pieņemts. Trešā daļa par. Vai es divreiz nepareizi pateicu, noraidīts. Tagad trešā daļa. Trešā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 68 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 58. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 73. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. paragrāfs 5. daļās oriģināla teksts pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ceturt, pieņemts ceturtā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts piektā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Mēs pārbaudīsim pirmo grozījumu, sākam balsot. Lai viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. orģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa Abi personāla balsojumi. Pirmā daļa sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 41. divās daļās abas personāla balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. paragrāfs, ordināla teksts, trīs daļās, visi personāla balsojumi, pirmā daļa sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Nu, beidzam balsot. Noraidīts. 31. divās daļās abas personāla balsojuma pirmā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts piektais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts 27. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 6 par pret atturas noraidīts. Vai jūs gribat pārbaudīt? Noraidīts. 32 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 33 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 43 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 30. paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmais par pret atturs pieņemts, otrā par pret atturs pieņemts. 18 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 33 sākotnējais teksts, 3 daļās, pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts, otrā daļa par. Pret atturas pieņemts, trešā daļa par. Pret atturas pieņemts. 34 oriģināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 51. paragrāfs, kas pār, pret. Visi nedaudz jau ir piekusuši. 51. kas pār, pret, atturas, noraidīts. 36. Ordināla teksts. Jūs gribat pārbaudīt 51. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36. paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 72 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 70 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 40 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, 43. paragrāfs, 3 daļās, 1 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 2 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 3 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 45. ordināla teksts, 2 daļās, 1 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 2 daļa par, pret, atturas, pieņemts, 46. ordināla teksts, trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Ordināla teksts septiņās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts pieņemts, 4. daļa par pret atturas pieņemts, 5. daļa par pret atturas pieņemts, 6. daļa par pret atturas pieņemts, 7. daļa par at, pret atturas pieņemts. 49 orģināla teksts, četrās daļās visi personāla balsojumi, pirmā daļa, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ceturtā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņi personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 11 divās daļās abi personāla balsojumi. Pirmā daļa sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to sākotnējā daļa atkrīt. 54. personāla balsojums. Sākam balsot. 54. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 53. paragrāfs divās daļās, pirmā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 55. 5. Ordināla teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 7. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts.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 Pieņemts. 57. ordināla teksts, pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturs pieņemts. Trešā daļa par. Pret atturs pieņemts. Ceturtā daļa par. Pret atturs pieņemts. 60. ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 61. paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 55. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši?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 pieņemts. Pārbaudam 72. paragrāfa otrā daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. 73. Orģināla teksts divās daļās, abas personāla balsojuma pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 75. Ordināla teksts. 75 ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts. 79 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Paragrāfs 80, ordināla teksts, pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 71. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. personāla balsojums. Sākam balsot.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 Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 85 orģināla teksts uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 59. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 36. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Sākotnējais teksts, kas par pret atturas pieņemts. 52. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Trešā daļa par. Pārbaudīsim otro daļu. Tātad pārbaudam otro daļu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 90. paragrāfs ordināla teksts piecās daļās. Visi personāla balsojumi. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ceturtā daļa. Sākam balsot. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts piektā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 60. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 91. Orināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. 37 par. Pret. Atturas noraidīts. 38 par. Pret. Atturas noraidīts. 39 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 64 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 99 sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret atturas noraidīts. 105. Ordināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas noraidīts. 62. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 13. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, 107. paragrāfs, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 63. kas par? pret atturas noraidīts. 20 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 65. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts 66, kas par pret atturas noraidīts, 44, kas par pret atturas noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā ar redakcionālajiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Wir kommen nun zur Entschließung. Tagad rezolūcija pār izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošanu un uzraudzīšanu. Septiņi balsojumi, astotais paragrāfs sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. paragrāfs. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. paragrāfs. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. paragrāfs. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts paragrāfs 20. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija kopumā nemainītā tekstā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Vīzera Limas kundzes ziņojums. Sākam balsot par trešo paragrāfu divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, treš, trīs, septiņi, trīs daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemts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 Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais par.